Yes, good afternoon. Um, and the first item on the agenda uh, this afternoon is... Godātie kolēģi, sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdes un kopīgās debats par 2009. gada finanšu budžeta izpildes apstiprināšanu. Referents ir tikai viens, tas ir Orī kungs, un dodu jums vārdu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 Mēs tātad runājam par vairākiem budžeta izpildes apstiprināšanas momentiem, un tad mēs arī laiku druskie ekonomētu. Tātad. E, tas, ko es vēlētos pateikt, ir tas, ka man nemaz nav tik daudz kas sakāms. Labā ziņa ir tā, ka Mums nav īpaši daudz klupšanas akmeņu, jo nedz mēs, nedz revīzijas palāta īpaši lielā mērā nevaram iebilst vai kritizēt budžeta izpildi dažādās institūcijās. Varbūt vairāk būtu jārunā par vispārīgāku raksturu problēmu, un tas jau izskanēja brīdī, kad mēs runājām par budžetu, un tas ir sociālais budžets, izdevumi sociālajai sfērai. Mēs eh, darām visu, kas mūsu spēkos, lai izmantotu pieejamos sociālos fondus un brīdī, kad mums būs eh, jāizmanto šis finansējums, tad uh, Izrādās, ka sociālajai jomai atvēlētais finansējums nav ticis izmantot simtprocentīgi, un tas, protams, ir drusku žēl. Sociālajos jautājumos un nodrošinātībā vajadzētu izmantot visu atvēlēto finansējumu, īpaši runājot par jaunā budžeta apropriācijām. E, varbūt viena piebilde, un e, tā ir saistīta ar fondu, kas ir izmantots 91,7% apmērā. Un eh, ir drusku žēl, ka mēs neesam izmantojuši tieši krīzes apstākļos, kad to vajadzēja fonda pieejamos līdzekļus par 100%. Jā, pie tam ir pieļautas arī kļūdas, bet vēlētos pateikt, ka kļūdu daudzums ir samazinājies no 54 līdz 36 procentiem, un šeit nu ir jāuztak, jāuzsaka komisija, kas ir stipri skatījusies līdz, kā budžets tiek izmantots un samazinājuši šo, šo kļūdu procentu. Tātad runājot par komisiju vai griežoties pie komisijas, es domāju, ka mums ir jārunā par uh, ātrāku līdzekļu izmund, izmantošanu un arī par ātrāku lēmumu pieņemšanu. Un eh, es uzskatu, ka tam arī varētu būt pozitīvas sekas. Tagad mēs runājam par budžetu 20. gadam, šī te programma 2020, kurā daudz tiek runāts par nodarbinātības uzlabošanu. Par šo jautājumu esam runājuši ārkārtīgi daudz dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, Un e, tad, protams, mēs varam runāt gan par sociālo aspektu, e, gan arī sociālais budžets ir apjomīgs. Un e, galvenais, mēs nedrīkstam zaudēt centrālo redzējumu. Atcerēsimies, ka ir prioritātes, un viena no galvenajām prioritātēm ir jauna darba vieta radīšana. Līdz ar to tās ir tās pozitīvās tendences, kuras mēs varam redzēt. Un eh, vēl varbūt jautājums par eh, revīzijas palātu. Runājot par eh, sociālo jomu un revīzijas palātas secinājumi, mēs savā veidā varbūt ātrāk izprotam, kāpēc līdzekļi nav izmantoti simtprocentīgi. Jā, es e, ceru, ka jūs to uzskatiet par konstruktīvu kritiku, jo tā es to esmu domājis un tā tas arī ir. Taču raugoties uz citām institūcijām, uz dažādām institūcijām, tā tad e, vispirms mēs runājam par Eiropas profesionālās izglītības attīstības centru, un šeit ir viena problēma. Runājot par eksploatācijas izdevumiem, eksploatācijas finansējumu 1,6 miljonu eiro. Tas ir finansējums, kuru vajadzēja anulēt. Un gala beigās tas nozīmē, kā uh, vajadzēja uzlabot, kā labāk izmantot šo finansējumu. Bet eh, runājot par šo institūciju, tā tad, eh, jā, tiešām viss šis finansējums nebija atli, eh, atlicināts. Pēc tam mēs runājam par Īslandi. Un šeit mēs ceram, ka būs tālāka vienošanās. Un es patiešām ceru, ka institūcijas apzinās tās nepilnības, uz kurām ir norādījusi gan revīzijas palāta, gan arī citi Tā tad runājot par Dublinas fondu. Tad eh, mēs jau redzējām gan dažādas nepilnības, gan arī dažādas viedokļus. Un eh, galvenokārt tas ir saistīts ar tiem centieniem, kuri šobrīd ir eh, paveikti, lai novērstu piemēram, darbā pieņemšanas procedūras nepilnības, bet mums vajadzētu būt vēl skaidrākiem savā kritikā. Un e, šeit es domāju, ka vajadzētu izpildīt arī vispārīgo grāmatvedības standarta prasības, bet jāsaka, ka kritika nav tik smaga, kā varbūt to varētu sagaidīt. Pēc tam mums ir vēl viena institūcija Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, un šeit mēs runājam par 18% eksploatācijas budžeta neizmantošanu. 3,5 miljoni. E, tātad līdz ar to, ja budžets netiek pieņems, tad viņi nesaņem šo finansējumu 80% apmērā. Vēl bet tam plānojot eksploatāciju, es domāju, ka šai organizācijai, šim fondam vēl ir iespēja uzlabot savu darbību un finanšu apgūšanu. Taču ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uz situāciju skatītos kopumā. Un visbeidzot, tā tad uh, um, Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs. Un jāsaka, ka problēma jau ar to nav. Šajā izglītības un attīstības centrā transakcijas noteikumi, visas prasības tiek izpildītas saskaņā ar uh, fondam iz, centram izvirzītajiem statūtiem. Taču raugoties uz eh, nākamo gadu, tad eh, tiešām revīzijas palāta. Taču runājot par eh, finanšu pārvadājumiem, tad, protams, mēs esam veikuši pasākums, lai tieši uzraudzība, lai tieši finanšu pārvedumu uzraudzība būtu stingrāka. Un eh, arī šeit runa iet par to, ka esam uz pareizā ceļa. Un, eh, protams, ka ir jāīsteno un ir ārkārtīgi grūti, protams, plānot, tā arī ir, un tomēr, kā es vēlreiz vēlētos uzsvērt, problēma nav tik nopietna, kā varbūt tas sākumā izskatās. Tātad kopumā problēma grūtības nav, milzu grūtības nav, milzu no, finansējuma apgūšanas problēmas nav. Uh, Un eh, varbūt tādu vispārīgu komentāru tos jau es izteicu. Vienīgais eh, vēlējos pateikt, ka atvēlētais finansējums tiek izmantots saprātīgi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas, protams, priecē priekšsēdētāji. Paldies! Un tagad es došu vārdu Petinelī kungam, kas ir auditu kontroles pārstāvis, un varbūt kā jūs varat eh, pateikt savu viedokli, un varbūt kādīs komentāru. Uh, prieksēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti. Tātad, jā, arī mēs uzskatām, ka referents jau ir pieminējis vairākus no momentiem, un viņš veic savu veidu novērtējumu. Uh, Jā, mums ir jārunā arī par eh, indikatoriem, un tomēr jāskatās, ka šie indikatori var mainīties no gadu uz gadu. Varbūt vairāk var, vajadzētu raudzīties uz situācijas uzlabojumu attīstības vektoru, un šeit uzlabojums mēs redzam. Kaut vai runāsim par atvērtību. Nākamais - A kategorija, tātad tā kategorija, ar kuru mēs esam ārkārtīgi apmierināti, un arī pielikumā pieminētā A kategorija pierāda, ka, piemēram, sociālais fonds ir sava veida, e, sociālais fonds dzīvo ārkārtīgi labu dzīvi, bet jāsaka, ka laba dzīve, ja mēs runājam kā par cilvēku, tad laba dzīve ģimenē ir ārkārtīgi svarīga. Un tomēr Dažādu iemeslu dēļ, tajā skaitā arī tehnisku iemeslu dēļ, šad tad novērojama apropriācija piešķīruma kavēšanās, un šāda prakse var novest pie situācijas, kurā programma netiek paveikta laikā, tā tiek novēlota. Tāpēc viens no iemesliem, par ko mums vajadzētu šeit diskutēt, ir tā stingrība, kādu komisija piemēro kontrolas sistēmas īstenošanā. Bet, protams, tas arī ir tikai pēc vairāk kārtīga parlamenta pieprasījuma komisija tāda rīkojās. Tātad komisija pieprasīja uh, lai tiktu izstrādāts rīcības plāns, ārkārtīgi prasīgs rīcības plāns, un komisija ir ieklausījusies šajā prasībā, un tāpēc eh, arī, jā, ir maksājumi, kas ir nokavējušies, bet jau šobrīd šajā jomā ir būtiski uzlabojumi. Un tāpēc es ceru, ka ja ne šogad, laika vairs nav daudz, tad noteikti nākamgad mēs būsim atguvuši laika grafiku. Tas ir tas, ko gribēju pateikt, un tagad es būtu gatavs atbildēt jautājumiem, ja kolēģiem tādi ir priekšsēdētāji. Kirk Kingas kundze un tad Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu ungāriski, parasti es to nedaru, bet tagad runāšu ungāriski. Uh, Kā ēnu referente es eh, vēlētos tikai pastiprināt, eh, es vēlētos tikai uzsvērt to, ko Ērī kungs tikko teica. Un eh, es uzskatu, ka viņa iekļautie priekšlikumi ir ārkārtīgi veiksmīgi un, protams, zināmā mērā es varbūt tos vēlētos papildināt ar kādiem drusku savādāk rakurs komentāriem un tomēr. Runājot par Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, referents eh, savā atzinumā runā par finansējumu piešķīrumu dažādiem atzariem šajā apstākļu uzlabošanas fondā darbības apdzariem, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs, šeit man ir jāatkārto tas, ko referents jau teica. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi e, pieprasīt savu konstatējumu, ka Pats Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs ir mēģinājis uzlabot savas iepriekš pieļautās darbības nepilnības un mēģinājis strādāt veiksmīgāk. Jebkurā gadījumā mēs eh, nāksim mēs iesniegsim grozījumu, kaut arī tas varbūt neko nedos. Vairāk nekas būtisks man sakāms nebūtu, bet eh, runājot par Eiropas drošības un veselības aizsardzības aģentūru. Arī šeit es atbalstu Ērīkungu teikto, jo atcerēsimies, ka pat revīzijas palāte ir uzsvērus to, kas ir patiesība. Vienmēr ir pamatojums, kāpēc dažādas aģentūras vai fondi vai centri eh, nevar izmantot līdzekļus. Un tas nav saistīts ar sliktu vai nepilnīgu organizāciju, nē, bet, kā jau teicu, to norāda arī revīzijas palāta. Iemesli var būt daudz, un eh, šeit būtu varbūt jāskatās mazliet plašākā skatījumā. Bet, eh, protams, ka mēs varam šo atzinumu arī atbalstīt. Bet eh, mēs nāksim klajā ar vairākiem grozījumiem, bet principā mēs atbalstam referentu teikto. Paldies, Harkins kundze, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es atvainojos, ka ierados mazliet vēlāk. Līdz ar to es nedzirdēju visu Erika kunga teikto, bet tas, ko es dzirdēju, pilnībā saskaņojas ar to, ko es uzskatu. Taču, kā jau arī kungs teica, ir ārkārtīgi svarīgi, un tas parādās visos viņa sagatavotajos atzinumos, tātad visās aģentūrās un centros, ka tie tās transakcijas, kuras ir paredzētas, tātad tās transakcijas, kuras ir notikušas 9. gadā, visas ir likumīgas un apstiprināmas, un tas, kā jau teicu, parādās Ērī kunga atzinumā. Taču ir vairāki aspekti, ka mums ir jābūt koment komentāriem un varbūt ir arī vairāki jautājumi. Vispirms par Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības, ne, Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Tātad, vai devītais gads būtiski atšķirās no citiem gadiem, un vai astotajā gadā revīzijas palātas ieteikumi ir ņemti vērā devītā gada darbībā, es neatradu analīzi. Runājot par paša fonda darbību, šeit ir teikts, viņi ir 2010. gadā, tas ir 15. punktā, sākuši izmantot uh, konkrēto reģistru. Es nesaprotu, ko tas nozīmē, varbūt kāds man to varētu paskaidrot, ko nozīmē izņēmumu reģistrs, izņēmumu reģistrs. Runājot par dažādiem maksājumiem dažādos gados, es zinu, ka problēma tāda pati bija arī pagājušajā gadā Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā, un redzēsim, kas notiks desmitajā gadā. Tā tad, jā, es piekrītu viņa teiktajam, es vienkārši vēlējos pajautāt par to izņēmumu reģistru. Nākamais ir Eiropas eh, profesionālās izglītības attīstības centrs. Arī šeit revīzijas palādes komentāros ir teikts, ka jau 2010. gada revīzijas palāta noņēma uh, ka no 2013. gada viņiem ir jāsāk īstenot revīzijas palātas ieteikumu. Un mans jautājums, kāpēc tikai 13. gadā, kāpēc neagrāk? Un eh, vēl bez tam eh, es esmu priecīgi redzēt, ka pārvalde, ka valde informēs par visiem par visām transakcijām un nevis tikai par tādām transakcijām, kuras pārsniedz noteiktu naudas summu. Tā tad es varbūt varētu saņemt atbildes par to, kāpēc tas viss sāks darboties tikai 13. gadā. Nākamais par Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru. Šeit man jautājums nekas nebūtu Man liekas, ka tur viss ir kārtībā. Un visbeidzot, pēdējais Eiropas izglītības fonds. Vēlreiz šā fonda atbildei uz eh, revīzijas palātas teikto 13. punktā ir teikts, ka 9. gada finanšu plānošana un izpilde mazliet Eh, aizkavējās tāpēc, ka nebija atrunāta Eiropas izglītības fonda juridiskā bāze. Un tad, protams, arī parlamenta prasības. Varbūt, ka kāds varētu pajautāt, kāpēc tad tā notika un kāda bija šādas rīcības sekas. Un vēl bez tam man ļoti lielu prieku sagādāja arī tas, ka fondi ir apgalvojuši, ka viņi daudz striktāk īstenos finanšu regulā atrunātos aspektus, jo to pieprasa revīzijas parā, palāta. Bet, ja kurā gadījumā paldies Ērī kungam, es piekrītu viņa teiktiem, varbūt es iesniegšu pāris grozījumus, bet, ja kurā gadījumā esmu priecīgi. Paldies, un tagad Ērī kungam par kādiem komentāriem un varbūt atbildēt uz jautājumiem. Vai Ērī kungs, ja jūs vēlaties to darīt pēc grozījuma iesniegšanas, kā vēlaties? Ērī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties tiem kolēģiem, kuri izteica savus, eh, savus komentārus un idejas un jautājumus. Tā tad eh, es eh, nezinu, ko nozīmē iz, šis izņēmumu reģistrs. Jāsaka, es neesmu šausmīgi detalizēti skatījies visas šīs atbildes, varbūt ne tik smalki kā Harkins kundze, bet es apsolu, ka es kontaktēšos ar atbildīgo kolēģi un pajautāšu, bet es nedomāju, ka tā būtu problēma. Otrs uzdotais jautājums proti, kāpēc e, šī plāna izpilda ir atlikta uz 13. gadu, kāpēc tā sāks darboties tikai tad, un kāds tam ir pamats, e, jāsaka, ka man ir grūti veikt šādu pamatojumu un atbildēt uz šo jautājumu. Iespējams, ka mēs varam e, pajautāt sīkāk, un pēc tam, ja mums tā liekas problēma, mēs varam attiecīgi līk, rīkoties. Jebkurā gadījumā es esmu ļoti apmierināts par to, ka kolēģu iesniegtie grozījumi ir tik interesanti. Var, varbūt man svarīgi liekas tas, ka Es tikai varēju kon, e, konstatēt, ka dažādu fondu un biedrību dibināšana un aģentūra dibināšana pēdējā laikā ir stipri kritizēta par to, kā šādas aģentūras tiek pār, pārvaldītas, un pašas aģentūras un fondi ir apņēmušies e, pieregulēt un izvairīties no pieļautajām kļūdām. Un jāsaka, ka tiešām vērtējums devītajam gadam ir bijis pozitīvs. Uh, Jāsaka, ka fondi mums ir ļoti labi sadarbības partneri, un es domāju, ka mums vajadzētu mazliet uzmanīgāk arī izturēties mūsu vārdkopu izvēlē pret viņiem. Harkins kundze jau teica, ka jā, mēs varam pajautāt, bet es nedomāju, ka kādas problēmas būs, bet es, protams, jums atbildēšu sīkāk, kad es to zināšu. Marijāna Harkina, jā, pavisam īsi. Iespējams, ka, bet patiesībā es pareizi atceros, ka šeit ieradās aģentūra un fondu vadītāji, un tad mēs runājam, bet es atceros, ka kāds, nē, viņš šeit ieradīsies janvārī, saka Elizabete Linskundze, ā, labi, nu tad jā. Līmskundz, paldies. Ja vairāk neviens neko nesaka, es tikai vēlējos pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. decembris un 1. februārī mēs pieņemsim mm, grozījums un balsosim. Tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir pēdējais darba kārtības punkts šodien, un tā ir Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020. Dod vārdus reiz Nadjai, referentē lūdzu. <laughs> Danke, Frau Vorsitzende. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze atskaiti par ziņās par arodu apmācību, lai atbalstītu stratēģiju Eiropu 2020, ir dokuments, pie kura mēs eh, sadarbojamies ar eh, koreferentiem, un eh, tas viss bija ļoti liederīgi. Ir jāņem vērā tas, kā profesionālajai izglītībai tiks eh, piešķirta eh, ļoti liela nozīme. Šeit ir runa arī par eh, papildus apmācību jau strādājušajiem. Tā tad ir vajadzīgi augsti kvalificēti darbinieki. Tas nozīmē ne tikai cilvēki ar skolas izglītību, bet arī ar profesionālo izglītību izglītību, eh, kas ir ne tikai pabeiguši studijas, bet arī labi apguvuši savu eh, specialitāti. Un eh, profesionālā izglītība būs ļoti svarīga. Ir skaidri, ka, ir skaidrs, ka pirmā apmācība, ko saņem jaunieši, ir vajadzīgi tāpēc, lai dotu eh, pamat eh, iemaņas, eh, kuras pēc tam var pilnveidot. Bez tam es domāju, ka kultūras un izglītības komitejā runāja arī vēl par vienu jautājumu. Mēs domājam, mēs zinām, ka profesionāla izglītība var būt ļoti laba eh, alternatīva universitātei, bet tikai tad, ja tā ir kvalitatīva. Ir jābūt labai sadarībai starp universitātēm un profesionālo izglītību. Piemēram, Vācijā, ja iegūst eh, tā saucamo mācekļa kvalifikāciju, tad to var uzskatīt par atbilstošu universitātes diplomam. Uh, abas izglītības sistēmas ir sadarīgas. Runājot par jauniešu bezdarbu, ļoti svarīgi ir ņemt vērā tos, kas beidz skolu ar ļoti zemu kvalifikāciju, vai tos, kas nebeidz vidusskolu. Eh, tie ir cilvēki, kam vai nu nav kvalifikācijas, vai arī tā ir ļoti zema. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāizturas pret šo jautājumu ļoti nopietni plānojot nākamo budžetu un varētu eh, rīkot eh, pilotu projektu vietējā līmenī nākamā budžeta periodā, lai izveidotu sistēmu, kas palīdz jauniešiem un dod viņam iespēju, jo visiem šiem jauniešiem ir potenciāls eh, ļoti bieži eh, skolas sistēmā tas netiek izmantots, bet tas ir. Par tālāku apmācību, es domāju, ir eh, svarīgi, ja mēs apskatām pašreizējo izglītības sistēmu, tad ņemt vērā, ka papildus apmācība un mūža izglītība būs eh, arvien svarīgāka nākotnē, bet eh, akadēmiskās izglītības sistēmas varbūt nebūs tik svarīgas kā šodien. Tas ir jāņem vērā gan eh, darba devējiem, gan arī pašiem jauniešiem. Tātad mēs esam ieteikuši jaunu formulu kā noskaidrot uh, tālākās apmācības iespējas. Tas nozīmē, ka darba devēji var noskaidrot, kas uh, ir, kas viņiem ir vajadzīgs. Ja cilvēks uh, ir nostrādājis uzņēmumā desmit gadus bez papildus izglītības, tad uh, viņam būtu jāzina, kāds, kādas ir viņa iespējas eh, darba tirgu un eh, kas viņam būtu vajadzīgs papildus. Eh, šāda sistēma var darboties internetā. Tad cilvēka raksturojums, cik labi viņš prot strādāt ar datoru, kad ir, viņš ir apgūst pēdējos kursus un kādas viņam ir vēl kvalifikācijas. Tas nozīmē, ka cilvēki nevar tikai paļauties uz savu universitātes diplomu un vairāk neko nedarīt. Jauniešiem ir jābūt iespējai vismaz daļu no savas izglītības apgūt eh, citā dalību valstī Ļoti bieži eh, vērtību piešķir tikai rezultātiem, tikai mācības rezultātiem, bet ir eh, svarīgi arī eh, ņemt vērā to, ka ir jābūt iespēja mācīties citās valstīs un tad arī pieaug cilvēku mobilitāte vēlāk dzīvē. Ir jāveido arī Eiropās un citas līdzīgas uh, sistēmas. Par tām ir jābūt labākai informācijai, jo šie instrumenti ir bijuši ļoti veiksmīgi un daudz uh, cilvēki tos uh, lieto. Vēl daudz ir, daudzām dalību valstīm ir jādomā daudz vairāk par profesionālo izglītību, lai cilvēku kvalifikācija, kas ir saņemta vienā valstī, būtu eh, atzīstama eh, citās un lai varētu strādāt citās valstīs. Tas ir jāapspriež eh, vairāk arī oficiālās un neoficiālās iemaņas. Uzņēmumi piešķir lielu nozīmi oficiāli neatzītām iemaņām. Tālāk par finansējumu. Dažas valstis mēģina izdot certifikātus, kas dod cilvēkiem tiesību uz līdzfinansētu izglītību. Tātad uh, šie certifikāti tiek izdoti cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, un nu, viņiem ir tiesības uz bezmaksas izglītību. Tagad es eh, gribētu eh, dzirdēt eh, komentārus no citiem deputātiem un arī no koreferentiem, un es esmu gatavs arī izdarīt grozījums. Paldies! Gensas kundze, lūdzu. Paldies par eh, nelaimīgo referents nevarēju eh, šodien ierasties, tātad es runāšu viņa vārdā. Es eh, pateicos Hiršas kundzei par referātu Šis ir ļoti svarīgs jautājums, īpaši, ja mēs apskatām bezdarbu Eiropā un tā sekas. Lai pārvarētu šīs e, problēmas, mums ir jābūt elastīgai izglītības e, sistēmai, kas ir piemērota darba tirgus vajadzībām. is, hogy az Európai Szociális Alap nagyon tur, kur pastāv jaunas iespējas, tās ir jāizmanto, lai eh, cilvēki varētu atgriezties eh, darba tirgu. Profesionālā izglītība šeit ir ļoti eh, svarīga. Mēs iesniegsim dažus grozījumus. Es domāju, ka Eiropas izglītības fonds jau ir minēts šeit, un viņi rīkos konferenci, kur būs runa par sociālo eh, iekļautību un integrāciju. Šeit pārklājas eh, intereses, jo eh, interešu grupām ir svarīgi visi šie jautājumi. Paldies. Paldies. Nākamais runātājs. Kozlovska kungs. Paldies. Es gribētu eh, pateikties Kiršas eh, kundzei un apsveikt viņu ar eh, ziņojumu par profesionālo izglītību. Es domāju, ka stratēģijas 2020 kontekstā šis ir ļoti labs projekts, un tas nosaka virzienus nākotnē. No šī ziņojuma mēs redzam, ka mums ir jāturpina piemērot profesionālā izglītība tiem izaicinājumiem, kādi pastāv. Es gribētu lūgt referenti iekļaut savus manus komentārus ziņojumā. Es gribētu uzsvērt to lomu, kāda ir partneru sadarbībai starp uh, pašvaldībām un uzņēmumiem. Tā ir ļoti svarīga uh, sadarbība profesionālajā apmācībā, un mums būtu arī jādomā par profesionālo apmācību, veidojot uzņēmē darbības garu būtu jāveicina cilvēku iesaistīšanās mūža izglītībā Un es domāju, ka mēs, mums arī vajadzētu iekļaut vērtēšanas eh, metodi, pēc kuras novērtēt šīs izglītības rezultātus. Arī Eiropas sociālā fonda vadībai ir jābūt elastīgākai, jo darba tirgus mainās un ir jāmeklē arī jaunas iespējas, kā finansēt izglītību Es eh, domāju, ka mani komentāri papildinās eh, šo ziņojumu vēl tālāk. Eh, ziņojums ir ļoti labs un vēlreiz paldies referentai. Paldies! Mans kolēģis Turinens nevarēja šeit būt un es eh, arī iepazīstināšu ar viņa eh, slēdzienu. Ziņojums noteikti ir solis pareizajā virzienā un apskata visus svarīgākos eh, profesionālās izglītības jautājumus. Mums ir daži priekšlikumi. Pirmkārt, mēs domājam, ka ārodu apmācībai ir jābūt eh, bez maksas un pieejamai visiem. Mēs gribētu norādīt uz problēmām, kādas ir jauniešiem ieejot darbu tirgu. Jauniešiem ir jāpievērš īpaša eh, uzmanība, piedāvājot viņiem eh, izglītību šim jautājumam ir jābūt saistītam ar 2020 eh, stratēģiju. Nosaukums, kāds ir dots šim ziņojumam, liecina, ka ir paredzēts atbalstīt stratēģiju Eiropa 2020. Mēs gribētu redzēt kaut ko vairāk atbilstoši šim nosaukumam mēs gribētu arī, lai uzņēmumi investētu darbinieku izglītībā. Tā nav tikai pašu eh, cilvēku atbildība, bet arī kopīga eh, atbildība. Uzņēmumiem vajadzētu investēt darbinieku iemaņu pilnveidošanā, īpaši attiecībā uz mūža izglītību. apmācībā ir jānotiek uh, ciešā sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm, izglītības iestādēm, darba devējiem, uh, arotbiedrībām, lai varētu pilnveidot gan formālās, gan neformālās kompetences. Ir ļoti svarīgi iepazīties ar labu pieredzi no citām valstīm, piemēram, Dāniju, Austriju, Vāc, Dānijas, Austrijas, Vācijas pieredzi un pārņemt labo praksi no citām valstīm. Un beidzot, mēs domājam, ka ziņojums varētu aicināt un tam būtu jāaicina uz labākām um, darbinieku uh, apmācības programmām. Paldies! Paldies, uh, Harkins kundze, lūdzu. Es pirms es gribētu apsveikt uh, referenti. Tas ir ļoti labs ziņojums un viss svarīgākie jautājumi ir apskatīti. Divi komentāri. Uh, Es eh, priecājos, ka šeit ir minētas neformālās iemaņas un ka tām ir jābūt atzītām. Tas ir ļoti būtiski iekļaut arī neformālo apmācību izglītības sistēmā. Un 24. punktā ir runa par Kopenhāgenes procesu. Arī eh, šīs atsauces ir svarīgas un eh, ir svarīgi, lai eh, kvalifikācija būtu atzīta ehm, arī citās Eiropas valstīs. Vēl ir runa par tā saucamo tiešsaistes apmācību un arī, arī par tā saucamo modulāro uh, Eh, modulāro eh, apmācību. Es eh, atvainojos, es mēģinu mainīt savu lidojumu grafiku, jo lidmašīnas ir atceltas. Tātad arī es piekrītu tam, ko referente runā par šo certifikātu schēmu, kas ir saistīta ar Eiropas sociālo fondu. To jau minēja mans kolēģis. Uh, Tas ir ļoti labs ziņojums, un es pateicos referentai. Paldies, un tagad, uh, īs, tagad vārds uh, komisijas pārstāvim. Labdien! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Šis dokuments, ko jūs sagatavojat, uh, seko mūsu paziņojumam, un nākamā nedēļa mums būs ļoti svarīga, jo eh, ministri, kas atbild par profesionālo izglītību, tie, kas brūžā, lai apspriestu šos eh, jautājumus. Es domāju, ka vērtējums eh, pilnīgi atbilst, atbilst arī mūsu paziņojumam. Un eh, ir eh, arī jāsaskaņo profesionālā izglītība ar stratēģiju Eiropa 2020. Es domāju, ka jūsu eh, ziņojums jau uzsver galvenos jautājumus. Ir vajadzīga kvalitāte, jo viens no jautājumiem saskarā ar profesionālo izglītību ir tāds, ka ir jābūt eh, pievilcīgiem piedāvājumiem. Pašlaik ir eh, ļoti liels bezdarbs pamatā jauniešiem, un mēs darba tirgu ievērojam ļoti lielu neatbilstību starp iemaņām un piedāvātajām darba vietām. Un dažas eh, profesijas tiek uzskatītas par nepievilcīgām un ne jau tāpēc, ka tās ir slikti apmaksātas. Mums eh, būs arī jāstrādā pie eh, profesiju eh, reputācijas, tātad ar veterināru profesijām. Mums vajadzēs arī ņemt vērā tos, kas nebeidz skolu un arī jāuztur izglītības kvalitāte. Vēl viens eh, svarīgs jautājums ir eh, saistībā ar citiem izglītības veidiem. Ir pilnīgi jānovērš eh, barjeras starp profesionālo izglītību un augstāko izglītību, un tikai tā mēs varēsim pilnveidot tās uh, iemaņas, kas ir vajadzīgas. Divi konkrēti priekšlikumi. Mēs atbalstam jūsu aicinājumu palielināt mobilitāti. Es gribētu piedāvāt ļoti vienkāršus skaitļus. Pašlaik eh, tātad mēs runājam par transnacionālo mobilitāti starp valstīm. Eh, tikai 5% ir rādītājs. Tātad Leonardo da Vinci programma aptver tikai 2%. Mēs esam ļoti tālu no mērķa, no tā, lai 20% eh, eh, no studentiem mācītos ārvalstīs mēs arī esam ļoti tālu no tā mērķa, lai piedāvātu šo iespēju visiem. Es eh, Saprotu, ka jūsu aicinājums piedāvāt student, visiem studentiem iespēju eh, mācīties eh, ārzemēs, kuriem ir vēlēšanās. Eh, komisija ieteiks nākamajā gadā kritērijs starptautiskas mobilitātes vērtēšanai, un mēs ceram uz Eiropas parlamenta atbalstu. Otrā piezīme ir ļoti laba e, ideja izmantot e, certifikātus izglītības sistēmā un mūsu jaunākā informācija, kāda mums ir, ir tāda, ka krīzes laikā uzņēmumi uh, stipri samazina līdzekļus apmācībai. Tas ir ļoti satraucošs notikums mūsu situācijā un arī nepatīkami mūsu tirgiem, jo finansiāli iemeslu dēļ uzņēmumi samazina ap, apmācības finansējumu. Šī būs problēma, kas traucēs pārvarēt krīzi, jo tikai uzlabojot uh, darbinieku iemaņas mēs varam iziet eh, no krīzes un tāda īstermiņa eh, mērķi, kā samazināt finansējumu izglītībai, ietekmēs eh, negatīvi situāciju ilgtermiņā. Mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi ņemt vērā darba tirgus un ekonomikas vajadzības. Pēdējais ir vairāk jautājums. Mēs īsti nesaprotam, kas ir domāts 11. punktā par eh, šiem jautājumu sarakstiem attiecībā uz mūža izglītību. Mēs esam eh, satraukti, ka varbūt jūs prasīsiet komisijai izveidot sārakstu, kas ir derīgs visām valstīm, visām situācijām darbiniekiem, kas ir gan karjeras sākumā, gan beigās. Tas varētu būt ļoti grūts uzdevums. Tātad mēs gribētu jūs lūgt precizēt, ko tad jūs no mums eh, gribat saņemt. Paldies! Paldies! Tagad eh, vārds Hiešas kundzei atbildēm. Paldies eh, par priekšlikumiem. Mēs varam ņemt vērā daudz ko no šiem komentāriem. Ja jūs sagatavosiet kā grozījumus, tad es tos pieņemšu. Daži, jau, daži komentāri par to, ko jūs teicāt par uh, šo jautājumu sarakstu. Ja mēs apskatām Eiropās, tas ir ļoti veiksmīgs, jo uh, ir pieejams visās valodās, ir ielādējams no interneta un ir diezgan viegli lietojams, lai noteiktu, kādas ir iemaņas eh, cilvēkiem un kāda ir viņu darba pieredze. Ja mēs runājam par tālāku apmācību, eh, šo jautājumu sarakstu var lietot arī uh, tālākai apmācībai. Tur var atbildēt ar jā vai nē, vai jūs uh, esat kaut ko mācījušies papildus. Ir uh, skaidrs, ka cilvēkiem ir vajadzīga papildus apmācība, tātad jā. Ja kāds atbild, ka viņš ir saņēmis papildus apmācību, tad ir sīkāk jautājumi tieši kādās uh, nozarēs, kāda apmācība ir bijusi piemēram, cilvēkiem, kas strādā aprūpē, ir vajadzīga eh, citāda apmācība nekā tiem, kas strādā eh, informācijas tehnoloģijām. Eh, šeit var ātri noteikt, kāda apmācība un kādās nozarēs ir vajadzīga, un ir skaidrs, kādas ir vajadzības un kas būtu jāmeklē kandidātam, kādas iespējas. Tas ir pirmais posms, tad otrais eh, posms ir personiskas konsultācijas sarunas ar uzņēmumiem vai arī mēģināt noskaidrot, ko cilvēks var darīt, lai pilnveidotu savas eh, iemaņas. Eh, šis ir veids, kā noskaidrot esošo kvalifikāciju un uh, arī noskaidrot, kā cilvēki var būt aktīvāki un kur viņiem ir vajadzīga papildus izglītība. Paldies! Termiņš grozījumiem 14. decembris. Grozījums izskatīsim komitejā 24. un 25. janvārī. Debats par kompromisiem 15. martā. Tātad kultūras komiteja 25. janvārs. Uh, izglītības komiteja 16. mārts. Ar to mēs esam beiguši šodienas dienas kārtību. Nākamā sanāksme 24. janvārī 15. un es ceru, ka jūs visi paspēsiet nokļūt uh, mājās.